Uh, good afternoon, everybody, and, uh... Labvakar, labvakar, godātie kolēģi, un es sveicu visus mūsu uzklausīšanā. Lūdzu, ieņemiet visi vietas, savas vietas vai vispār vietas, un uh, mūsu apmeklētājiem ir paredzēts vietas zāles beigās. Laipni sveicināt visi, kuri ir mūsu zālē, un es vēlētos pateikt, ka šī sēde ir straumēta arī internetā, un es vēlētos sveikt visus tos, kas mums seko līdzi arī internetā. Uh, Protams, ka mēs vēlamies, ka šī uzklausīšana būs noderā, noderīga tiem, kuri ir ieinteresēti konkrētajos izskatītajos jautājumos. Un es ceru, ka mūs skatīsies un klausīsies arī daudzi motociklu un motociklistu entuziasti. Tā tad eh, mēs varam par šiem jautājumiem runāt, un tad mums būs iespēja apmainīties viedokļiem un komentāriem. Vēl bez tam vēlētos pateikt, ka mums ir arī mājaslapa, Jūs, eh, protams, varat mūs atrast internetā, bet mums ir arī ēpasta adrese. Līdz ar to, ja vēlaties mums ko uzrakstīt un ja vēlaties uzdot jautājumu mūsu smagi strādājošajam reportierim Vimam Vandekampam, tad jūs varat viņam uzdot jautājumus internetā, un, protams, ka jūs varat parakstīties uz regulāru jaunumu vēstules saņemšanu, un, ja vēlaties, tad varat kļūt arī Twitterī par IMCO komitejas atbalstītāju. Godātie klausītāji, godātie klātesošie, es ceru, ka ikvienam rokās šobrīd ir mūsu uzklausīšanas programma un arī prezentācija kopijas. Tā tad es, kā priekšsēdētājs, neiepazīstināšu jūs ar mūsu runātāju biogrāfijām, jo tās visiem ir pieejamas. Mūsu uzklausīšanas nolūks šajā pēcpusdienā ir diskutēt Eiropas komisijas priekšlikumu par divu vai trīs riteņu transporta līdzekļu un kvadriciklu tipa apstiprinājumiem un šo transporta līdzekļu tirgus uzraudzību. Mēs, eh, kā komiteja, esam kopā ar 27 dalību valstu valdībām atbildīgi par komisijas priekšlikumu izskatīšanu. Tas ir, kā jau teicu, komisijas priekšlikums, un mazliet vēlāk es došu vārdu komisijas pārstāvim, kuri ir sagatavojuši šo ziņojumu. Un šeit sveicu Filipu Žona kungu, kurš ir komisijas attiecīgās nodaļas darbinieks un kura tieši atbildībā ir komisijas sagatavotais priekšlikums, un es ceru, ka mums būs iespēja runāt ar komisijas pārstāvjiem. Referents, kuru komiteja ir nozīmējusi par konkrēto jautājumu, ir sagatavojis rekomendācijas mūsu komitejai uh, Un tas ir Vanda Kampa kungs, kas sēž man pie kreisās rokas, un Vanda Kampa kungs iepazīstinās pats ar sevi un ar savu sagatavoto priekšlikumu drusku ceļu vēlāk. Godātie kolēģi, mums šodien vajadzētu šajā sabiedriskajā uzklausīšanā uzklausīt ekspertus un arī padziļināt diskutēt par šo jautājumu. Patreiz komisija ir izskatījusi spēkā esošos noteikumus un uzskata, ka ir jāpastiprina gan drošības aspekti, gan arī vidas aspekti jau iepriekš nosaukto transporta līdzekļu veidiem. Runa iet arī par laika grafikiem, par šo pieminēto transporta līdzekļu ražotājiem un par to, kas notiek par kas notiek um, rezerves daļu tirgu un pēcpārdošanas apkopes tirgu. Tie ir mani ievadvārdi, mēs strādājam līdz 18.30, un tagad, godātie kolēģi, godātie klausītāji, es dodu vārdu Van de Kampa kungam, ievadvārdiem, viņš iepazīstinās ar savu priekšlikumu, tā tad man ir liels prieks dot jums vārdu lūdzu. Prieksēdētāja kungs, paldies! Es eh, šajā priekšpusdienā, pēcpusdienā jūs vēlētos iepazīstināt ar eh, šo jautājumu. Un eh, patiesībā jūs variet manu prezentāciju atrast savās mapītēs, un es tiešām tikai pāris sākotnējiem komentāriem vēlētos jūs iepazīstināt. Priekšsēdētājs jau pieminēja laika grafiku. Un to es vēlētos pateikt ar zinām nožēlu, ka mums ir bijusi vajadzība un nepieciešamība šo sagatavoto laika grafiku mazliet piemērot un pamainīt, jo mums ir jāsako regulāri T tipa transportlīdzekļiem. Un tas attiecas arī uz mežsaimniecībā izmantojamajiem transportlīdzekļiem un arī lauksaimniecībā izmantojamiem. Tas ir novedis pie tā, ka es esmu aizkavējies ar sava ziņojuma sagatavošanu, jo patiesībā kavējas padome. Es vēlējos pateikt, ka mēs saimniecībā izmantojamie transporta līdzekļi, tiem ir tādi paši ātruma ierobežojumi, kā divu riteņu transporta līdzekļiem. Un tas patiesībā ir samērā liels izaicinājums, jo nevienam nav skaidrs, kā šos ātruma ierobežojumus nodrošināt. Uh, Šobrīd tātad jūs redziet to gan uz ekrāniem, gan tas ir arī jūsu nokopētajā prezentācijā. Tas ir komisijas priekšlikums, un ar to ir saistīta vesela virkni problēma, vai sauksim tās pareizajā vārdā par izaicinājumiem. Kā jau sākotnēji teicu, tas ir saistīts ar T klases transporta līdzekļiem. Mēs runājam par ABS, Es zinu, ka eh, šiem jautājumiem ir ļoti liels atbalsts, taču jautājums lielākoties ir par to, kad un e, kur tas sāks darboties. Un e, mēs e, atbalstam gan eiro 4, 5 un 6 transporta līdzekļus, bet tas ir vairāk saistīts ar ražotāju, vai ražotāji spēs piemēroties mūsu prasībām, jo mums jau nolikt laika termiņu nav nekāda problēma. Uh, OBD, kā jūs redzējat, 17. 19. gads šie jautājumi jau gads parāda, ka ir ārkārtīgi sar, svarī, sarežģīti. Un visbeidzot, es vēlētos vērst jūsu uzmanību uz deleģētajiem tiesību aktiem. Tātad mēs runājam par ieviešanas nosacījumiem, un šeit es esmu vienkārši ielicis jautājumu zīmi, jo nav zināms, vai deleģētie tiesību akti būs pietiekamā laikā sagatavot. Nākamais ir aptvers. Par to ir bijušas vesela virkne diskusiju par ATV un bezceļu transporta līdzakļiem. Par to tagad nediskutēšu, bet uh, Ražotāji ir mums uzdevuši jautājumu, vai mēs nevarētu paplašināt šo aptvērumu, ietvaru arī uz eh, dažādiem citiem divu riteņu transporta līdzekļiem, un patiesībā mēs to varētu. Kāpēc gan ne? Mēs to varētu iekļaut regulā. Runājot par ietvaru, regulas ietvaru, tad man galvas sāps tas jau ir saisti, izraisījis, bet eh, to es vēlētos vēlreiz minēt runājot par, par um, ziņojumu. Runājot par elektriskajiem velosipēdiem, tad jautājums ir, ko mums darīt un ko mums vajadzētu darīt. Patiesībā ir nepieciešams izveidot konkrētu likumdošanas nišu, un vēl bez tam ir jārunā arī par uh, inovatīviem pasākumiem. Un visbeidzot, jautājums par drošības aspektiem. Automātiska uguņu ieslēgšanās arī tam ir ļoti plašs atbalsts gan dalību valstīs, gan citur, bet ir tādi, ir tādi motociklisti un autobraucēji, kur uzskata, ka tas apdraud viņu bezmaz personīgās brīvības. Un tomēr šobrīd ir skaidrs, ka motorizēto transporta līdzekļu vadītāji atbalsta elektriskos, atbalsta gaismu ieslēgšanos. Nākamais par ABS, par to mums vēl būs jādik, jādiskutē. Un tagad, priekšsēdētāji kungs, es vēlētos pievērst jūs īpašu uzmanību rezerves daļu piegādēm un pēc pārdošanas apkopēji. Abām šīm jomām speciāls regulas vai direktīvas nav, un līdz ar to jautājums, kā sakārtot šo aspektu, ir īpaši karsts. Protams, ka e, mēs e, vēlamies konkrētu aprūpi un apkopi gan motocikliem, uh, gan arī citiem transporta līdzekļiem, bet, kā jau es teicu, tas ir atvērts diskusijai. Un tagad nākamais par tirgus regulējumu. Šeit mēs neesam panākuši, es pat gribētu teikt, pat kā neko, vismaz likumdošanas ziņā neko. Tirgus uzraudzība vēl joprojām attīstās, un esmu pilnīgi pārliecināts, ka tās ziņojumam būs ārkārtīgi būtiski nostāties kādā platformā, kā mēs tālāk strādāsim, un esmu pārliecināts, ka tuvākajā laikā padomi nāks klajā ar tirgus uzraudzības idejām. Un visbeidzot par vidi. Tas ir ārkārtīgi liels izaicinājums, jo prasības izmešas sagatavošanai un to dažādās īstenošanas fāzes. Par to mēs esam diskutējuši un arī turpināsim. Un visbeidzot jautājums par to, cik ilgi, cik ilgi transporta līdzeklis var neizpildīt izmešu prasības. Te mums neizdosies izvairīties no vesels virknes tehnisku diskusiju, kā arī tas, pēc cik kilometriem, nobrauktiem kilometriem transportlīdzeklis ir jānoraksta. Un visbeidzot, un tas ir mans pēdējais ievadrunu jautājums, dubult VMTC. Cik eh, reāls tad ir šis pārbaudas veids, tests analīze un cik reāli ir vispār balstīties uz tā rezultātiem? Un visbeidzot, godātie kolēģi, es ceru, ka mums būs auglīgas diskusijas šajā pēcpusdienā. Tas bija tas, ko vēlējos pateikt. Paldies! Paldies! Paldies Vanda Kampa kungam, saka priekšsēdētāja kungs. Es tikai vēlējos pateikt, ka mums ir ārkārtīgi plaša audience internetā, un iespējams, ka ne visi zina, kas ir dubult VMTC, un varbūt arī runājot par tirgus uzraudzības jautājumiem, kāda ir importēto transporta līdzekļu uzraudzība, un vai šādi transporta līdzekļi atbilst Eiropas prasībām. Labi, bet uz šobrīd paldies Vande Kampa kungam par ievadvārdiem, un tagad mēs turpināsim strādāt divās, trīs grupās, un kā jau Vanda Kampa kungs teica, pirmais mēs runāsim par drošību, pēc tam par vidi, un visbeidzot par ieviešanas un īstenošanas pasākumiem, proti mazliet vairāk arī par tirgus uzraudzību un par laika grafikiem. Ikvienā no šiem etapiem runās divi eksperti, Katram ekspertam ir strikti ierobežots runāšanas laiks, ne vairāk kā 8 minūtes un es tiešām pats raudzēšos, lai tas netiktu pārkāpts. Pirmajā sesijā par drošību. Pirmais runātājs būs Luka Paskato, kas ir pārvietošanās direktors Startautiskās automobīļu federācijas nodaļā. Viņš mums pastāstīs, cik daudz tūkstošu šajā federācijā ir locekļu, un nākamais runātājs ir Asemdels, kas ir Nīderlandes karaliskās motociklistu biedrības priekšsēdētājs. Un uh, eh, Asendelfa kungs arī aktīvi darbojās pasaules mo motociklistu biedrībā. Thank you, Chairman. And... Paldies, priekšādātā, paldies par iespēju izklāstīt jums mūsu pozīciju un pastāstīt par pieredzi, un lai iekļautos laikā, pirmo uh, slaidu izlaidīsim. Un es stāstīšu par, uh, par patērētāju, par lietotāju, vairāk no lietotāju skatu punkta. Mēs sāksim ar slaidu. un par to mēs bieži dzirdam uh, par to, kas tad īsti izrājas ceļu satiksmes no negadījumus. Runa ir par ceļa lietotājiem, infrastruktūru vai vaina tomēr ir transporta līdzeklī. Un mēs uzskatām, ka pierā, piemērojot šo pieeju, mēs redzam, ka visi šie trīs elementi eh, nu, sadarboja, daļēji pārklājās, un mūsu pieredze rāda, ka ir vajadzīgas, piemēram, zīmes, kas parāda, kur tieši ir tādi riska punkti uz ceļiem. Uh, Tāpat liela nozīme ir ceļu uzturēšanai, ceļu remontam un arī efektīviem uh, transporta līdzekļiem ir jābūt tehniskai, pilnīgai informācijai un par to, kas ir jādara, lai transporta līdzekli noturētu uz ceļa. Un es mazliet, mazliet vairāk uh, koncentrēšos uz bremžu, tātad ABS jautājumu. Tagad nākamo foliju mēs varam izlaist. Te ir runa, ja jūs redzat, um, kā ir pieaudzis uh, satiksmes negadījumu skaits ar upuriem uz ceļiem. Un tagad, ja mēs šeit tajās divās, uh, divos grafikos jūs varat redzēt, ka Itālijā uh, PTV transporta līdzekļi vairāk tiek izmantoti pilsētu, pilsētas transportā, kā pilsētas mobilitātes nodrošinātāji. Savukārt Vācijā ar tiem vairāk brauc brīvajā laikā. Un ir arī atšķirās arī skaitļi attiecībā uz negadījumiem ar letālām sekām, un to arī var, šīs atšķirības var izskaidrot. Nākamais, nākamā folija par potenciālu, ko dod tehnoloģijas. Um, tehnoloģijas sevišķi um, motociklu um, uh, sektorā šī pretbloķēšanas bremžu sistēma ir ārkārtīgi nozīmīga, varbūt pat izšķirošais faktors uh, drošības nodrošināšanā. Uh, Eh, šī sistēma piedod lielāku stabilitāti bremzēšanas laikā un ļauj arī samazināt bremzēšanas ceļu, kas ir ļoti nozīmīgi. Un tas viss ietekmē negadījumu skaitu uz ceļa. Ir jāpatur prātā, ka ABS automātiski nenozīmē drošību. Uh, ir jāprot arī, protams, šo sistēmu lietot un pareizi bremzēt, lai uzlabotos drošība. Tāpat eh, šis jēdziens attiecās tikai uz sistēmām, kas ļauj tiešām uh, novērst to, ka bremzes nobloķējas. Un šī sistēma atšķirs no kombinētās bremzēšanas sistēmas. Nākamajā attēlā uh, var redzēt ABS izmantojumu Eiropā, var redzēt, ka progress ir diezgan lēns. Un um, transporta līdzekļos mazāk ar 200, par 250 kubikcentimetriem kubik uh, pieaugums ir ļoti lēns. Nākamajā jūs redzat situāciju Itālijā, um, cik lielā mērā ABS tiek lietots transporta līdzekļos, bet mēs redzam, ka uh, atšķirības nav tikai cenas dēļ vai izšķirošais nav cena, uh, bet pietrūkst patērētājiem informācijas. Patērētājiem ir vajadzīga vairāk informācijas par to, kādas priekšrocības dod šī pretbloķēšanas bremžu sistēma, jo mēs redzam, ka bremzēšanas distance ir iespējams samazināt par 25% bremzēšanas ceļa garumu. Un es Mēģināšu to parādīt arī ar attēlu. Nākamajā attēlā var redzēt, ka ABS izmantojums ietekmē to, kāds ir um, negadījumu skaits ar letālu iznākumu. Ir dažādi pētījumi, kas parāda, ka ABS piemīt daudz priekšrocību. Un vairāk ir pētīta situācija uh, Itālijā, proti 23% gadījumu negadījumu vispār varēja novērst, vai tas nebūtu tik smags, ja būtu ABS. Nākamajā attēlā arī Vācijā ir noteikts, ir konstatēts, ka ABS ļauj uzlabot situāciju uz ceļiem. Uh, bet jautājums ir jāturpina pētīt, jo ABS līdz šim nav pietiekami uh, izplatīts tirgū, bet mums nevajadzētu novērtēt par zemu ABS iespējas, jo analī pētījumu rezultāti liecina, ka potenciāls ir liels. Nākamais e, rekomendācijas vai ieteikumi. Protams, lai apstiprinātu vēlreiz to, ko es rādīju sākumā, ir vajadzīga apmācība un informācijas kampaņas tieši domātas vadītājiem. Uh, Kombinētā bremžu sistēma vai uzlabotā bremzēšanas sistēma nedod tik labus rezultātus drošības ziņā kā ABS Un nākamais. Uh, ir iecerēts uzlabot situāciju uz ceļiem tuvākajā laikā. Un Pat ja situācija attīstās kā līdz šim, eh, tad tomēr ABS, kā es jau teicu, ļaus uzlabot, samazināt negadījumu skaitu uz ceļiem arī turpmāk. Eh, liels paldies! So thank you very much indeed for Liels paldies! I think we have copies. Liels paldies par šo te eh, prezentāciju un paldies arī par šo izdalīto prezentāciju, jo tur mēs varēsim iegūt informāciju. Nākamais būs Asendelfta kungs, kurš runās no motociklistu asociācijas perspektīvas Nīderlandē. Lūdzu, jums vārds. Jā, priekšsēdētāja kungs, paldies. Nīderlandes karaliskā um, motociklistu asociācija uh, um, ir pagodināti, ka varam piedalīties šajā uzklausīšanā. Mēs pievēršamies arī cilvēku faktoram šajā jomā un sākšu ar uh, to, ko mēs domājam par APS. Un tad atsaukšos uz dažiem punktiem Vanda Kampkunga ziņojumā. Mēs redzam, ka mūsu viedoklis tajā arī atspoguļojas. ABS, uh, mēs jau vairāk kārt to esam uzsvēruši, ir ļoti uh, pozitīvi vērtējama lieta, bet mēs kā asociācija negribētu, lai tas tomēr būtu obligāta prasība. Bet ABS ir jāizmanto arī vieglākas kategorijas motocikliem, ne tikai uh, smagajiem lieliem motocikliem. Un arī šīs kombinētās bremzēšanas sistēmas varētu būt uh, pozitīvs risinājums. Vante Kampa kungs minēja savā ievadu runā, ka sporta motocikli varētu būt tāds kā izņēmums. Mēs arī atbalstām šo te ideju, ka šīm īpašajām kategorijām nebūtu obligāts ABS bremzes. Referent kungs jau savā ievadrunā minēja, priekšsādātāja kungs jau minēju šos svarīgos punktus par ABS. Mēs atbalstām to, ka mēs saglabātu to situāciju, kas ir, saglabātu tādu, tādas prasības, kā jau ir, bet e, jābūt arī tā, ka e, periodiskās kontrolas nodrošinātu drošību. Jūs zināt, ka divos gadījumos uh, um, divos procentos gadījumu, kad notiek negadījumi, uh, ir uh, tieši motociklistos izraizījuši. Un tāpēc ir jārunā par ABS un par kontrolēm. Ir dažādas iespējas, kā varētu skatīt šo problēmu, tīri uh, teorētiski, um, runājot par uh, ABS, tātad šī sistēma neļauj riteņiem bloķēties un tādējādi uh, motociklis joprojām ir vadāms un uh, motociklists var vadīt uh, savu transporta līdzekli, jo riteņi nav nobloķējušies. Bet es domāju, ka ir um, uh, jāmāca arī motociklisti pareizi bremzēt. Nevar tikai paļauties uz ABS. riska uh, izvērtējums arī ir svarīga lieta. Mēs um, uh, vienmēr par to domājam, un prevencija ir ļoti būtiska. Uh, Tātad, ja iedarbojas ABS sistēma, tad būtībā tā jau ir um, galīgā versija, tāpēc ir jāizvairās no uh, nonākšanas tik tālu, ka iedarbojas ABS sistēma. Ir jābremzē pareizi, lai tās, šīs ABS bremzes nebūtu jāizmanto. Mēs uh, regulāri saņemam ziņas par uh, negadījumiem, uh, kuros ir iesaistīti motociklisti motociklu vadītāji, un uh, bieži vien, uh, ja mašīnas griežas pa kreisi, tās neredz motociklu, kas uh, uh, tās apdzen. Un uh, ir jādiskutē par šiem te drošības aspektiem, un bieži vien šie aspekti ir ļoti būtiski un sarežģīti tieši apdrošināšanas procedūrās. Uh, Eh, tas tad ir ļoti sarežģīts jautājums. Mēs gribētu tātad uzsvērt pareizu apmācību, gan teorētisku apmācību, eh, mācot cilvēkiem, kā braukt pa ceļu, kā atpazīt riskus, kā uh, vadīt, uh, pārvaldīt šos riskus, kā ar tiem tikt galā. Un uh, Tātad um, motociklistiem ir jābūt vēl piesardzīgākiem nekā automašīnu vadītājiem, jo šiem te uh, negadījumiem var būt uh, ļoti smagas sekas. Mēs, piemēram, apmācībā izmantojam uh, kameras, parādot tādējādi kļūdas, kādas var pieļaut motociklisti. Un apmācības laikā motociklisti uh, arī uh, tiek informēti par to, kādi ir riski. Mēs cenšamies informēt mūsu uh, studentus, esam uh, vienojušies, ka tiks sniegts līdzfinansējums papildu apmācībai motociklistiem. Un tas nozīmē, ka šīs apmācības ietvaros tātad tiem motociklistiem, kur brauc ar uh, motocikliem ar ABS bremzēm, viņi varēs mācīties bremzēt tā, lai neiedarbotos ABS sistēma un lai neradītu risku. Runājot par infrastruktūru, noteikti var uzlabot uh, arī tehniskos uh, datus, bet uh, drošības ziņā svarīgākais ir motociklista spēja vadīt motociklu. Paldies! Tagad dosim vārdu Eiropas parlamenta deputātiem, kur ir ieradušies. Ja viņi grib izteikties, Vanda Kemkunga jau stādīja priekšā, sveicu šeit Langer kungu, kurš ir no Rūpniecības komitejas, bet uh, viņš aizstāja arī sociāla demokrāta grupas referenti. Zinu, ka jūs arī pats braucat ar motociklu. Mandes kungs ir klāt, eh, un es esmu arī kā ēnu referents, Repo kungs ir klāt. Un tagad došu vārdu kolēģiem, ja viņi vēlas uzdot jautājumus mūsu viesiem. Varbūt sāksim. Tātad pie referenta atgriezīsimies varbūt beigās. Uh, Uh, tāpēc varbūt Langerkungs varētu būt pirmais, kas izteiksies, lūdzu. Jā, ja, dankušana. Paldies, priekšsēdētāji. Manuprāt, ABS efektivitāte, par to nav šaubu. Es pats braucu ar motociklu šķiet jau deviņus gadus. Tam ir ABS sistēma, un jāsaka, ka drošība tiešām ir daudz, daudz lielāka. Bet, ja runā par obligātu ABS ieviešanu, tad man ir divi jautājumi. Pirmais, sevišķi runājot par maziem transporta līdzekļiem, kādas izmaksas tam būs? Vai ir reāli gaidīt, ka arī maziem transporta līdzekļiem ir vajadzīga ABS sistēma, ņemot vērā ļoti lielo konkurences spiedienu uz maziem transporta līdzekļiem, kādas izmaksas varētu būt šādiem līd transporta līdzekļiem. Un vēl, ja mums 2017. gadā obligāti jāievieš šī sistēma, tad paies vēl kāds laiks pirms tirgū pilnībā tiks izmantot šī sistēma. Varbūt vajadzētu mazliet Uh, agrāk tomēr sākt uh, ieviešanu. Yes, also... Jā, es domāju, ka tas arī ir uh, jautājums par motoroleriem un motocikliem. Un jārunā par to, vai visiem ir vajadzīgas ABS bremzes, tur ir jārunā par tehnoloģiskiem jautājumiem. Mendes kungs, nākamais lūdzu un Rūlers kundze droši vien arī gribēs izteikties, un pēc tam došu vārdu Vanda Kāmkungam. Mandes kungs, lūdzu. Voorzitter. Um... Paldies, priekšsēdētāji. Es pats arī braucu ar motociklu jau 25 gadus un esmu arī cietis negadījumā, kas eh, mainīja man dzīvi, tas bija smags negadījums, un eh, atbalstu to, ko teica motociklistu federācijas eh, um, pārstāvis. Protams, motociklistam ir jābūt apmācītam, bet ar to vien nepietiek. Arī visi šie te ārēji apstākļi ir ļoti svarīgi. Uh, Eh, visiem šoferiem uz ceļa ir jābūt apmācītiem, varbūt ir jāaiziet arī dažādas eh, negadījumu simulācijas, lai viņi zinātu, kas var notikt uz ceļa. Mēs šeit konstatējam, ka ir trūkumi šajās sistēmās. Runājot par eh, tehniskajiem apstākļiem, noteikti šeit kaut ko var darīt, jo īpaši, lai uzlabotu redzamību. Uh, Uh, jo redzamība bieži vien ir ļoti ierobežota. Ar uh, inteliģentas informācijas sistēmām noteikti pastāv iespējas uh, to uzlabot. Es interesējos par jaunajām tehnoloģijām, un es zinu, ka komisija ļoti cieši seko šim dosjē un ir aktīvi jāstrādā, lai novērstu negadījumus. Es uh, gribētu arī uh, teikt, ka pastāv pietiekami argumenti, lai ieviestu Eiropas līmeņa normas uh, visiem transporta līdzekļiem, drošības normas. Visi transporta līdzekļi, kas tiek lietoti Eiropā, uh, Eh, tiem jāatbilst šīm normām. Tie, kas ir ražoti Eiropā, tie, protams, atbilst, bet eh, no trešajām valstīm ievestie nevienmēr atbilst. Un šeit eh, lietas ir jāuzlabo. Mūsdienās um, mēs redzam, ka daudz motociklisti paši uzlabo, tā teikt, savus motociklus, bet uh, arī šie procesi būtu jākontrolē, lai tie neietekmētu drošību. Uh, Es domāju, ka ir jāveic uh, uh, uzraudzība, lai nodrošinātu, ka motocikli visā, visos uh, lietošanas laikos atbilstu drošības uh, prasībām, tieši tāpat kā tas bija, kad tie tika reģistrēti un pārbaudīti. Es domāju, ka ir jārod apmierinošs risinājums un ir dažādas iespējas, ko var izmantot. Uh, Paldies! Gribētu jums atgādināt, ka mēs runājam par drošības aprīkojumu un, un pārējās divās daļās būs citi punkti, par ko mēs runāsim, bet jūs katrā ziņā paudāt savu interesi par šiem punktiem. Rūlis Kons, lūdzu. Paldies! Es gribētu run uzrunāt pirmo runātāju. Runa ir par uh, uh transporta līdzekļu lielumu. Uh, vai ir arī informācija, kur ir redzams, cik cilvēki iet bojā attiecīgi atkarībā no cik, tā, cik liels ir transporta līdzeklis, cik liels bija tā ātrums, jo ir zināms, ka lielākā daļa negadījumu notiek pilsētās, vai ir pētījumi arī par to, nu, vai kā ABS ietekmē situāciju atkarībā no tā, pa kurieni braucējs pārvietojas. Tātad man interesē statistika nu, pa transporta līdzekļu veidiem pēc lieluma. Un, manuprāt, jo plašāk ABS tiks ieviests, jo vairāk samazināsies izmaksas. Tāpēc Manuprāt, jautājums, kas šeit ir vissvarīgākais, attiecās uz mazajiem transporta līdzekļiem, jo lielajiem cenas pieaugums droši vien būs netik būtisks. Paldies! Repaukungs, lūdzu. Minēkēn. Arī es nekādā gadījumā neiestājos pret to, kā ABS bremzes ir ārkārtīgi efektīvas un to nozīme ir nepārprotam, bet kā jau šeit parādījās, uh, Runājot par drošību, tas eh, ir at, drošība ir atkarīga no ārkārtīgi daudziem aspektiem. Tas jau nav atkarīgs tikai no tā, kas ir starp diviem riteņiem, bet gan no tā, kas ir starp divām ausīm. Proti, cilvēkam ir jābūt ar drusku smadzenēm. Es eh, arī esmu motociklists. Amatieris, un eh, es vēlētos runāt par to, cik svarīgi runāt ar jauniešiem par šiem jautājumiem un eh, tomēr ārkārtīgi daudziem tas ir svarīgs jautājums, un, protams, ka, ja kāds vēlas uzbūvēt pats savu motociklu, tad eh, patiesībā jautājums par harmonizāciju varbūt ir jāskata plašākā skatījumā, vai tas tiešām tās novedīs pie standartizētas drošības un pat aizies tik tālu, ka jaunieši varēs pas, paši būvēt savu motociklu. Kas ir drošība, kāda ir drošības uzbūva un kā to var pārbaudīt un pārvaldīt? Es domāju, ka tādā skatījumā mums vajadzētu par drošību arī runāt. I'm, I'm es eh, arī vēlētos pateikt pāris komentārus Vande Kampa kungam. Uh, Un tad eh, dosim vārdu atkal nākošajam. Tātad es varbūt vēlētos mazliet uzmanību vērst uz drošību, jo šobrīd jūs abi uzsvērāt, ka jūs iestājaties par obligātu ABS ieviešanu, un to pierāda arī statistikas dati, ka tā ir drošāka. Taču runājot par komisijas priekšlikumu, jautājums par konkrētu izmēru taču mazākiem transporta līdzekļiem tas ir domāts e, motorolleriem un maza tilpuma motocikliem. Un runājot par kombinētās bremžu sistēmas izmantošanu, kas ļaut izvairīties no riteņu bloķēšanās, būtu ārkārtīgi būtiski. Uh, Es domāju, ka visiem ir svarīgi saprast, un varbūt, ka komisija mums varētu to paskaidrot. Tātad, ja es esmu pareizi izpratis, tad kinētika un dinamika dažādu divu riteņu transporta līdzakļiem, tad skrūteriem ir, uh, eh, motoroleriem ir pavisam cita uzbūve nekā motocikliem. Un tāpēc uh, tur kombinētā bremžu sistēma varētu darboties, kamēr motocikliem bremzēšanai izšķirošais ir priekšējais ritenis, un pat, ja ritenis tiek nobloķēts, tad tas ātri stabilizējās. Līdz ar to, runājot par ABS sistēmu un bremzēšanas ceļu, tad tas nevienmēr ir viennozīmīgi tulkojams. Līdz ar to, ja jūs vēlaties jomu, kurā varbūt mazie motocikli būtu um, atbalstāmi, kamēr varbūt motoroleriem kombinētā bremžu sistēma līdz 125 kubikcentimetriem varētu darboties, kamēr motocikliem nē. Varbūt nākamais, par ko mums vajadzētu runāt, ir bezceļu motocikli. Un ja tie nebūs aprīkot ar ABS, tad ir jābūt uzmanīgiem. Uh, jo, piemēram, braucot bezceļa teritorijā, ABS sistēma vienkārši nedarbojas, ja tas ir saistīts ar bremzēšanas ceļa garumu. Iespējams, ka mums vēl būs um, iespēja uzklausīt arī citus ekspertus, kādas ir atšķirības starp uh, pilsētu vidu un citām vidēm, un nākamais par apmācību. Tas, protams, nav mūsu priekšlikuma saturs, bet uh, varbūt, ka mēs to varētu nodot kādam no kolēģiem transporta komitejā tālāk attīstīt. Tas ir tas, ko vēlējos pateikt, Vanda Kampa kungs, varbūt, ka jūs vēlaties vēl piebilst vienu vai divus teikumus, un tad dosim atkal vārdu mūsu viesiem. Priekšsēdētāja kungs. Priekšsēdētā kungs eh, turpina Vanda Kampa kungs. Vispirms es eh, vēlētos izteikt atbildi uz jūsu. Es vēlētos kā referents pateikt. Ir tādi referenti, kuri ļoti uzmanīgi ieklausās konkrētās nozares pārstāvju teiktajā. Es to it kā nedaru, un tomēr ir pilnīgi skaidrs, ka ir vienošanās gan motociklistu starpā, gan arī motociklu ražotāju starpā, ka ABS ir laba lieta. Protams, ka motociklistiem mm, tā ir brīva izvēle piemērot ABS vai nē, un tomēr pēdējos mēnešos ir kļuvis skaidrs, ka mēs esam nolēmuši padarīt ABS sistēmu par obligātu visiem. Runājot, un tas jau parādījās manā prezentācijā par laika plānu, uh, Ja mums, mums neizdosies izpildīt šo laika plānu, ja komisija un padome drusku ātrāk nerīkosies, jo šis te mīlas trīsstūrs starp trīs institūcijām, es domāju, ka mums visiem vajadzētu darboties vienotā virzienā, pretējā gadījumā līdz 17. gada janvārim, kā jau tas parādījās šajā schēmās, mēs neko nebūsim panākuši. Kā jau Repu kungs teica, uh, jautājums par to, ka jaunieši var paši uzbūvēt savu motociklu. Es domāju, ka tas būtu vienkārši lieliski, jo tas ir saistīts arī ar eh, radošiem jautājumiem, un tomēr es nezinu, vai to vajadzētu īpaši uzteikt par um, izmantošanas apjomu. Ir dažādi motocikli, enduro, trial, tas ir no vienas puses, un no otras puses Mēs varam šos motorizētos transporta līdzekļus iekļaut regulā, un tomēr es personīgi neticu, ka mums izdosies eh, D motocikla tipu iekļaut ABS obligāti piemērojamo sarakstā. Ceturtajā lapā, kurā runa iet starp attiecībām starp izglītību un ABS piemēro un um, negadījumiem, vai tiešām 70% no visiem negadījumiem ir saistīti ar to, ka motociklists ir rīkojies nepareizi. Piemēram, Holandas motociklistu uh, arotbiedru motociklistu organizācijas apkopotā statistika rāda, ka 70% no visiem negadījumiem, kuros ir iesaistīti motociklisti vai arī automašīnu vadītāji, ir saistīti ar to, ka, auto, ka transporta līdzeklis ir ticis vadīts nepareizi. Paldies! Paldies, priekšsēdētājs! Un tagad es varbūt eh, vēlētos dot vārdu Asendelfta kungam un pēc tam Paskoto kungam uh, because we'll have to, we are a bit short of time. So we'll just give you an indicative couple of minutes if you could cover those points. Ar to jūs varbūt varētu pāris minūtes pateikt par to, kas tur ir bijis. Uh, ik kan redelijk kort zijn in mijn, in mijn antwoorden, omdat het grootste deel van de vragen betrof. Godātie kolēģi, saka Asendelfta kungs. Patiesībā lielākā daļa jautājumu attiecās uz mana kolēģi un patreiz blakus sēdošā kaimiņa teikto, un tomēr var, varbūt mazliet paskaidrošu Vanda Kamba kunga teikto. Tā tad ir um, tā saucamās izņēmums no enduro un trial, un to mēs vēlētos uzsvērt, ka tie ir motociklu tipi, kur ir saistīti ar šiem diviem, ir ļoti daudz negadījumu, kur ir saistīti ar šiem diviem tipiem. Un varbūt um, 70% no negadījumiem ir iespējams novērst, ja motociklists rīkotos savādāk. Taču neaizmirsīsim, ka Nīderlandē un droši vien arī pārējā Eiropā motociklisti ir jāizglīto, un bieži vien motociklisti brauc ne vairāk kā 3-4 tūkstoši kilometru sezonā no aprīļa līdz oktobrim. Līdz ar to tikai pāris e, desmit kilometru nedēļā nobraucot, motociklistam nav pietiekams izglītības, un mēs varam runāt arī par mūža izglītību motociklistam. Jautājums ir par pieredzes trūkumu. Es uzskatu, ka e, motociklistiem vajadzētu braukt vairāk un ilgāk, jo motociklistiem vienkārši nav pieredzes. Uh, thank you. Paldies. Paskoto kungs lūdzu. Jautājums bija diezgan komplekses, komentēšu un pēc tam mazliet pievērsīšos detaļām. Manuprāt, mums tiešām ir vajadzīga labāka datu kvalitāte attiecībā uz ceļu satiksmes negadījumiem. Uh, Un eh, ir jācenšas saprast, kas īsti uz ceļiem notiek, un jānosaka tehnoloģiju priekšrocības, izmantojot pētījumu rezultātus, un jāorganizē jauni pētījumi par izmaksām. Šeit vajadzētu eh, veikt eh, izmaksu un efekta analīzi, jāskatās kādas ir apkops izmaksas, kādas ir veselības aprūpas izmaksas, cik maksā pats transporta līdzeklis un eh, kādas tehnoloģijas var izmantot. Tāpat ASB automašīnās arī nebūtu nesastapās ar tik lielu sajūsmu ražotāju vidū pašā sākumā. Tomēr uh, Eh, ņemot vērā konkurenci tirgū, eh, situācija tomēr izrādījusies visai mm, veiksmīgi attīstās. Eh, manuprāt, patērētājiem ir jādod iespēja pieņemt pareizo lēmumu. Un es domāju, gribētu lietot vārdu drošības sistēma. Ja mēs, ja mums nebūs labi apmācības standarti, uh, gan uh, braucējiem, gan arī attiecībā uz sistēmu lietošanu, tad, nu, jāsaka, ka tomēr liels uh, negadījuma daudzums to, pie vainas ir pats braucējs. Paldies, tagad pāriesim pie nākamās sesijas, bet jūs, protams, varēsiet vēl komentēt arī citus aspektus. Tagad mēs pievērsīsimies vides jautājumiem. Divi eksperti mūs uzrunās. Pirmais būs Bertrāns Olivier Dikrē. Viņš pārstāv Francijas vides un enerģētikas aģentūru. Uh, Protams, varēs pastāstīt mums par pētījumiem un uzraudzības jautājumiem saistībā ar vides normām, un Dirks Bostils, uh, uh emisiju kontrolas asociācijas izpildirektors, AECC organizācijas izpildirektors. Tie ir mūsu eksperti, un tagad būs arī slaidi. So, um, Priekšsēdētāja kungs, es e, vēlētos vēlreiz jūs iepazīstināt ar vairākiem pētījumiem par PTV. Un e, tas ir patiesībā salīdzinājums starp starp PTV un e, mašīnām vai e, secinājumi, ko mēs esam veikuši, ir iekļauts šajos, e, šajā prezentācijā, un šie ir rezultāti, kādas ir degvielas patēriņa saistība ar siltumnīcas gāzu izmešiem. Mēs runājam par trīs veidu mašīnām, un tas ir tikai tāpēc, lai atgādinātu, kāpēc mēs esam ieinteresēti šajos PTV. Kreisajā pusītē jūs redziet, ka ja transporta līdzeklis eh, izlieto mazāk par 3 litriem uz 100 kilometriem šādi transporta līdzekļi joprojām eksistē, un mēs arī esam ieinteresēti sekot šādu veidu transporta līdzekļu ietekmei uz, CO, uz izmešiem. Nākamais. Mēs vēlējāmies ilustrēt arī ar lielo, ar spēcīgu iekšdedz dzinēju mašīnu pāri par 200 zirgspēkiem izmešu salīdzinājumu. Nākamais, es vēlējos jums tikai paskaidrot, ka šajā grafikā ir parādīta degvielas patēriņš WMTC ciklā, un tas ir salīdzināts ar Eiro 3 degvielas patēriņu. Un WMTC degvielas patēriņš ir samērā tūs un eh, tas patiesībā tālu atpaliek no Eiro 3 rezultātiem. Nākamajā slīdītā jūs redzat līdzīgu grafiku, arī salīdzinājums ar eiro 3 un arī WMTC CO2 izmeši ir līdzīgi. Un tāpēc mēs uzskatām, ka WMTC ir daudz tuvāks PTV nekā Eiro 3. Nākamā slīdīte ir par stabilitāti. Mēs eh, salīdzinājām 11 PTV ar Eiro 3 standartu un eh, salīdzinot Eiro 3 ar pašgājējiem divu riteņu transportlīdzekļiem, tad sarkanā raustītā līnija norādīja robežas abās procedūrās. Un galvenais, ko šeit vajadzētu pieminēt, ir tas, ka WMTC un Eiro 3 ir līdzīgi rezultāti un dažkārt ar ļoti mazajām izmaiņām var nodrošināt samazinājumu. Varbūt šeit vajadzētu uzsvērt to, ka trīs no mūsu pārbaudītajiem transporta līdzekļiem pārsniedza uh, CO2 izmešu robežas, un tas iespējams ir svarīgi, jo šie trīs uh, pašizgā PTV ir saistīta ar īpašu dzinēju tipu. Vēl bez tam mēs runājam par zemāko kapacitāti, ja pareizi atceros, tas bija 224 un otrā 215 kubikcentimetri. Tie bija nelielas litrāžas motocikli. Kreisajā apakšējā stūrī ir mazāka, mazākas, mazāka tilpuma motocikli, un pārējā sarakstā jūs redzat citus, bet tie savukārt ir dārgāki. Protams, ka transporta līdzekļu pašdiagnostika, tas varētu samazināt CO2 izmešas brīdī, kad tas sāk pārsniegt robežas. Nākamajā grafikā mēs atgriežamies pie mērījumiem, kas tika veikti trīs etapos, un tas ir saistīts ar CO2, ar, ar slāpekļa oksīdu un ar ogļhidrātu izmešiem. Un tas tiek salīdzināts ar Eiro 3 standartiem. Kreisajā pusē ir CO izmeši no 105 PTV, un kā jūs redzat, tās ir daudz augstāks nekā pārējiem, un galējā labajā pusē ir dīzeļa mašīnas izmeši, un arī tas pārsniedz eiro 4 robežu. Vispārējos terminos runājot, šeit būtu būtiski pieminēt, ka Eiro 3 PTV izmete atmosfērā 6 līdz 10 reizes vairāk izmešu nekā, nekā Eiro 4. Nākamajā diagrammā ir paredzētas kalkulācijas, kurās mēs runājām par motocikliem un PTCE. E. Un tas ir patreizējais, tas ir sar, ar, padzīmēts ar sarkanu un ar zilu rondiņu ir dubult VMTC cikla pirmā un otrā fāze. Šī grafika sakarā vajadzētu pieminēt to, ka pēc 125 kubikmetru ECE e. tik ļoti daudz izmet CO2 un kāpēc mēs uzskatām, ka salīdzinot ar dubult vai NTC, tas būtu ar priekšrocībām. Nākamo es izlaidīšu un mazliet pieskaršos mopēdiem, jo Francijā mopēdi sastāda apmēram pusi no PTV uz ceļiem. Runājot par dzinēja kontrolas sistēmu regulēšanu, tad e, mēs vēlamies nodrošināt reālā lietojuma cikla pārbaudi, jo gan degvielas patēriņš, gan arī troksnis var pārsniegt pieļaujamās normas, un tas ir ārkārtīgi svarīgi. Otrais, jau šobrīd tirgū mēs e, varam atrast degvielas patēriņa samazinājumu labus piemērus, bet eh, PTV ļoti grūti par, padodas pieregulēšanai. Arī šeit mēs varam salīdzināt reālo situāciju un likumdošanas ciklu, kas pierāda, ka rezultāti reālajā izmantošanā pieaug. Un visbeidzot secinājumi Mēs atbalstam šo priekšlikumu, jo tajā ir iekļaut arī mopēdi un WMTC tiek salīdzināts ar reālo izmantošanu, un mēs uzskatām, ka CO2 izmeši PTV ir jānosaka daudz konkrētāk, un šie dati ir jāpublisko. Jo PTV gan pilsētās, gan satiksmē kā tādā procentuāli strauji pieaug, un tā kā Francija ir nolēmusi ieviest tā saucamās zem izmešu zonas, tad PTV būtu tikai godīgi salīdzināt ar mašīnu. Well, paldies. Pa paldies. Paldies. Es gribētu pateikt klausītājiem, ka VWMTC ir. Tā ir, tas ir testu veids, kas jāaiziet uh, motocikliem pirms tie tiek laisti ražošanā. Tas ir, cik ātri motocikls, uh, cik ātri to var nobremzēt. Uh, un uh, tiek pārbaudīti tā rakstura lielumi. Un es gribēju vienkārši uh, paskaidrot klausītājiem, lai būtu skaidrība, par ko mēs runājam, varam par to runāt diskusijā. Un runājot par mazajiem transporta līdzekļiem, ir ļoti lielas atšķirības pat vienas uh, nu, partijas ietvaros. Un tāpēc Eh, ir jāņem vērā arī eh, dažādi, nu, dažādi jautājumi, runājot par šo testu ciklu, tad ir pēc iespējas jāmēģina pieskaņot apstākļi reālajiem apstākļiem. Un tiešām ir tā, ka ir tehnoloģijas, piemēram, karburātori, uh, tie tiek uzlaboti, nu tos uzlabo paši lietotāji, lai palielinātu ātrumu. Un, un tas palielina, protams, arī izmešu daudzumu, pat ja motora tilpums ir salīdzinoši neliels. Jā, tas ir būtisks jautājums. Paldies, Bostēla kungs, lūdzu. Thank you, Mr. Chair. Paldies! Labdien, dāmas un kungi, godātie kolēģi! Ļoti priecājos jūs šodien uzrunāt šajā uzklausīšanā. Es gribētu pastāstīt jums par trīs AECC mērījumu projektiem. AECC, kā jūs jau teicāt, pārstāv Eiropas katalizatoru ražotājus. Jūs redzat uzņēmumus, kas E, izmanto šo tehnoloģiju, katalizatoru tehnoloģiju. Tā ir viena no droši izmešu kontroles tehnoloģijām. Lūdzu, nākamo attēlu. Tātad runājot par testu. Pieci uh, me, uh, motocikli tika testēti, visi bija eiro, trīs no tiem bija eiro trīs motocikli, viens nāca no Āzijas un viens atbilda Indijas specifikācijām. Diemžēl uh, šo prezentāciju jums neizdalīja, bet jūs to vēlāk, protams, saņemsiet bet tabulā jūs redzat tehniskās specifikācijas. Un tās ir, tās ir tādas reprezentatīvas. Nākamais, nākamais. Eh, testējot motociklus, mēs redzējām, ka daži no motocikliem neatbilda emisiju izmešu limitiem kaut gan tie visi bija Eiro 3A, eh, neizturēja nevienu izmešu testu un eh, skābekļa sensors bija bojāts un izmantojot OBD uh, eh, sistēmu, uh, izdarot korekcijas, šī nelaime tika novērsta. Tad ar šo importēto um, Eiro 3 uh, eh, motociklu eh, arī pirmajā pārbaudē Eiro 3 limiti netika pan, sasniegti, otrajā gadījumā tikai veicot noteiktu uzlabojumu, noteikts uzlabojums un pielāgošanu, izv, izdevās sasniegt Eiro 3 atbilstošos rādītājus. Nākamais Šeit jūs redzat Vācijā ievāktos datus 2009. gadā NOX un uh, ūdeņraža. Ogļūdeņa ražu izmeši. Šeit jūs redzat šos rādītājus uh, visiem, visiem um, motocikliem, kas tika testēti, vissliktākie rādītāji, kā jūs redzat, ir motocikliem, kas atbilda Indijas specifikācijām. Un pēc novēršot problēmas, par kurām es stāstīju iepriekš, četri uh, motocikli atbilst jau Eiro 4 standartam. Un tas ir vienkārši testu, izmantojot testu iespējas. un tehnoloģijas tirgū jau ir pieejamas. Otrā daļa šajā projektā mēs gribējām noskaidrot, cik ilgi eiro 3 tieši šajā gadījumā ar motociklu D, cik ilgi šie rādītāji saglabājas labā līmenī. Un šeit jūs redzat, ka uh, ogļu, ka CO um, pamazām pieaug un kaut gan Uh, un ja uh, noteikumos, saistošos noteikumos nebūs ieviests prasības attiecībā uz testa um, rezultātu ilgtspējību, tad uh, mums jārēķinās ar to, ka tirgū būs daudz motociklu, kas neatbildīs prasībām. Nākamajā attēlā jūs redzat specifikācijas un uh, tad mums ir Šeit jūs redzat tehniskās specifikācijas, un visi šie mopēdi, kā jūs redzat, atbilda Eiro 2 standartiem, otrajā gadījumā uh, rādītājs netika sasniegts, uh, rādītājs bija pat sešreiz lielāks nekā pieļaujamais. Un tad jūs redzat arī rezultātus Eiro 3. Šeit mēs izmantojam 30% eh, tādu svēršanas rādītāju, izmantojot augsto startu, tātad neiesildot transporta līdzekli, bet visi šie rezultāti neatspoguļo neko, neko nesaka par ilgumu. Un tad jūs redzat, ka lielākā daļa datu attiecās uz eiro 2, eiro 3 nav īpašu uh, izmaiņu, un daži dati jau attiecās uz eiro 4 un eiro 5, bet nu, tas, protams, ir tāds nākotnes sapnis. Tad ir informācija par vēlreiz par motocikliem un redzam, ka 4 no 5 nelielajiem transporta līdzekļiem ar 4 taktu um, motoru uh, izceļās. Uh, bet uh, viens tomēr jau ir tāds, varētu teikt, nākotnes produkts. Un tagad jūs redzat rādītājus, kas atspoguļo atbilstību. Um, šeit ir um, VMTC cikla informācija, Eiro 3 testu cikls un arī um, vieglo aut vieglajām automašīnām piemērotais tests. Un čet, visi šie četri uh, motocikli nepārsniedza 4,5 mg rādītāju uz kilometru trešajā posmā. Tas jau atbilst eiro 6. Un nākamais četru taktu motors ar benzīnu iešprits uh, tehnoloģiju. Uh, arī, kā jūs, šo skaidru jūs redzat tabulā. Un mēs redzam, ka uh, kaitīgo izmešu daļiņu uh, mērījums svārstās starp 3,8 reiz 10, 12 km līdz 2,8 līdz 10, 14. Un tas atbilst rādītājam, kāds ir uh, dīzeļauto ar sīko daļiņu filtriem. Un tagad vēl vēlos padalīties noslēguma secinājumos. ja vēlas trīs riteņu transporta līdzekļiem piemērota mazākas normas, tad tam īsti pamatojuma nav. Bet pirms mēs varam kaut ko darīt sīko daļiņu izmešanas daudzumu samazināšanā motocikliem, tad vajadzētu definēt iespējamos rādītājus iekšdedzes uh, motoriem un Mēs uzskatām, ka ir jāievieš OBD prasības. Paldies, jūs iekļāvāties laikā. Manuprāt, abas prezentācijas bija visai sarežģītas, bet mēs saņēmām atbildes uz daudziem jautājumiem. Es gribētu bez kavēšanās pievērsties debatēm jo mēs runāsim arī nākamajā sesijā par rādītāju ilgumu, vai ir tagad kolēģi, kam ir jautājumi tieši par šo sesiju. Lūdzu, Langena kungs, vai jūs tagad vēlties? Paldies! Man ir jautājums par to, kā, kā apvienot pakāpes, piec, ar, piekto un sesto pakāpi. Tehnoloģija, acīm redzot, jau ir progresējusi tik tālu, ka daži motocikli laikam jau tiešām uh, var sasniegt eiro seši, vai ir vēl jēga ieviest kādus starposmus katalizatoriem, ņemot vērā arī certificēšanas izmaksas ražotājiem. Varbūt drīzāk varētu teikt, varētu pārdomāt, vai eiro 5 un 6 varētu apvienot. Un runājot par mopēdiem, tad šeit, acīm redzot, tikai četrtaktu motors uh, uzrādīja, mopēds uzrādīja labus rādītājus. Kā ir ar divtaktu motoru šajā ietvarā? Uh, um, got... Interesanti jautājumi. Vai jūs varētu, vai jūs gribētu atbildēt? Bostēla kungs, lūdzu. Paldies, priekšēdētāji. Paldies, Langena kungs. Jā, manuprāt, tā būtu laba ideja eh, vienkāršot to visu. Ja mums tagad ir tādas eh, opcijas eh, termiņu ziņā, un kas mums ir eiro 3 gadījumā, vajadzētu vismaz pārdomāt, vai varētu apvienot pirmās divas pakāpes vai etapus. Un tas dotu arī iespēju um, ražotājiem pielāgoties un um, sasparoties. Runājot par mopēdiem, manuprāt, mēs redzējām, ka vienā no tabulām bija par četrtaktu mopēdu, kam neizdevās sasniegt standārts, bet savukārt divtaktu izdevās. Un runājot par sīko daļiņu izmešiem, tad divtakt motoru rādītāji ir slikti, acīm redzami. Paldies! Okay. Uh, well, we might... Nu, es domāju, ka mēs varētu vēlāk atgriezties pie šiem jautājumiem vēl. Ja vairāk jautājumu nav, tad mēs varētu turpināt ar uh, pēdējām divām prezentācijām, un tad mēs varētu diskutēt visi kopā, jo tad varētu izteikties arī mūsu pēdējie runātāji. Uh, Pēdējā sadaļā mēs runāsim par jaunās regulas ieviešanas jautājumiem. Antonio Perlo, kurš ir eh, Eiropas motociklu ražotāju asociācijas pārstāvis, sveic viņu šeit, un Žans Lodoviks Basē, kurš ir uh, eh, eh, rezerves daļu uh, izplatītāju pārstāvis. Un varbūt uh, par Lo kungs mēs par to vēl nerunājam, bet Rūlas kundze uh, uzdeva jautājumu par ABS sistēmu izmaksām. Jūs droši vien zināt kaut ko par šo jautājumu. Jums ir droši vien sagatavot prezentāciju, bet jūs varētu varbūt izteikties arī par, par šo jautājumu, jo tas ir tāds būtisks aspekts, kas mūs interesē. Bet ar prieku dod jums vārdu, lūdzu. Yeah. Thank you very much. Lielas paldies, priekšsādātāja kungs. Paldies par uh, to, ka mums dodat iespēju izteikties šajā publiskajā uzklausīšanā. Mēs daudz runājām par izaicinājumiem, par to, kas uh, nozars pārstāvjiem būs jādara. Mēs runājām par vīdi un drošību, un es gribētu runāt par to, kā šie izaicinājumi ir salāgojami laika ziņā un mūsu pielāgošanās ziņā. Vispirms par uh, acēm, ko jūs šeit redzat. Uh, Tā ir apvienība, kas apvieno galvenos eh, motociklu ražotājus un upētu ražotājus. Mēs pārstāvam 90% no ES ražotājiem un 80% no ES tirgus. Mēs iekļaujam arī eh, ražotājus, kas nav bāzēti Eiropā, bet viņiem ir arī um, savas pārstāvniecības Eiropā. Kā jau es teicu, mēs atbalstām vispārējos mērķus šai regulai. Uh, Līdz 2020. gadam mēs cieši sadarbojamies ar Eiropas komisiju, mēs atbalstām četrus galvenos mērķus, kas ir vienkāršošana, vide, drošība un jaunas administratīvās prasības. Tie ir, protams, izaicinājumi nozars pārstāvjiem vidējā un īstermiņā, tas rada lielāku sarežģītību arī darībvalstīm, jo mums ir jāpārvalda šī te tipa apstiprinājuma procesi, uh, arī ir tehniski izaicinājumi, arī no tirgus perspektīvas, jo galu galā šie eh, transporta līdzekļi būs jāpārdod arī patērētājiem. Kādus efektus mēs šeit paredzam? Tās būs lielākas izmaksas eh, desmitgada periodā, kuru aptver regula, un arī dizaina un eh, pētniecības apsvērumi ir jāņem vērā šeit. Uh, Šie izaicinājumi nozīmē, ka pielāgošanās laiks un šis kalendārs ir ļoti būtiski aspekti, lai šīs pasākums būtu ieviešams. Mēs runājām par dažādiem uh, transporta līdzekļu veidiem, kāda ir Eiropas tirgū. Bieži vien mēs domājam par to runājot ar, par lieliem motocikliem, bet jāsaka vairāk kā puse no tirgus patiesībā ir motorolleri, kas ir maza tilpuma transporta līdzekļi un patērētāja cena ir 1000 līdz 3000 eiro šādiem transporta līdzekļiem un ir svarīgi to atcerēties šīs regulas kontekstā. Tagad eh, šis varbūt nav ļoti skaidri parādīts te, bet eh, pāris vārdi par pielāgošanās laiku un par kalendāru. Eh, tātad vidējais cikls var būt vairāk kā desmit gadi vienam uh, eh, motociklu modelim. Um, trīs līdz četri gadi nekas nemainās, un uh, tad uh, tiek veiktas kaut kādas izmaiņas produkta dzīves cikla vidū, un ja jūs raugāties uz apjomu ietaupījumiem, tad ir jāuzsver, ka Uh, vispopulārākais modelis Eiropā ir apmēram 20 tūkstoši vienības gadā. Uh, Uh, mašīnām, tas ir uh, vairāk kā pusmiljons automašīnu, tātad mēs šeit runājam par dažādiem apjomiem. Uh, lielākā daļa modeļu tiek pārdoti ap 5000 gadā un citi pat mazāk. Ko tas nozīmē šim te ražotājam, kā viņš sagatavojas? Viņam var būt 30 dažādi dzinēji vienam ražotājam, tas, protams, rada sarežģījums. Uh, var būt uh, 20 līdz 40 dažādi modeļi, un kāpēc tas tā ir, jo ir dažādi eh, lietojuma mērķi, kā tas tika uzsvērts, un ir arī atšķirīgas licencēšanas eh, prasības, kā tas arī ir L kategorijas transporta līdzekļiem, un tādējādi mēs redzam mazākus apjomu ietaupījumus šajā sektorā. Pašā lejā šeit jūs redzat uh, tipisko ražošanas plānošanu, kur viens gads ir paredzēts izpētēju koncepcijas izstrādēji, trīs gadi produkta izstrādēji, un tad produkts tiek ieviests, un uh, pēc kādiem četriem gadiem varētu būt minimāls izmaiņas, un uh, vēl četri gadi paiet līdz produkta dzīves ciklu beigām. Šeit jūs redzat eh, komisijas priekšlikuma analīzi, un šeit mēs redzam, ka tā ir virkne prasību. Daudzas no tām ir diezgan loģiskas, ir dažādi datumi paredzēti, dažādiem eiro soļiem, par to jau runājām, un atsemšos noteiktos termiņus atbalsta. Un šeit tiek arī nošķirti jaunie tipi, kas ir jāapstiprina, un pastāvošo tipu apstiprinājums. Bet um, tas neatiecas uz visām prasībām. Tika minētas šīs te iebūvētās diagnostikas sistēmas, jeb OBD, arī ABS tika minēts. Tas attieksies uz jauniem transporta līdzekļiem no zināma datuma, un tas radīs sarežģījums uh, produktu pārvaldības jomā. Uh, Kā tas varētu ietekmēt ražotājus un piegādātājus? Ir ļoti īs sagatavošanās laiks, ko jau minēja Vānde Kampakungs, un tas ir dēļ eh, tā, ka sarunas padomē ir aizkavējušās, bet ne tikai tāpēc. Pat ja viss būtu noticis tā, kā komisija to gaidīja, mēs tik un tā nebūtu vēl gatavi um, izpildīt visas prasības līdz 2013. gadam, kā tas tagad ir komisijas priekšlikumā. Šajā tabulā jūs redzat uh, tās izmaiņas, kuras piedāvā ACEM, lai varētu racionalizēt kalendāru, lai nodrošinātu to, ka mēs varētu apkopot dažādas prasības un paredzēt lielāku sagatavošanās laiku. Uh, Šajā tabulā jūs īstenībā redzat, ka mēs piedāvājam atlikt eh, regulas ieviešanu vismaz par gadu. To gribētu ļoti skaidri teikt. Šis ir dinamisks process, kurā esam iesaistīti, un eh, tāpēc mēs zinām, ka nav nekādas garantijas, ka šajā galīgajā datumā visa šī paketa tiks pabeigta, ieskaitot delģētos tiesību aktus. Un uh, tāpēc mums ir jāparedz pietiekams laiks, lai varētu izstrādāt produktus. Tabulas augšpusē jūs uh, redzat, ka jau šobrīd mums ļoti uh, strauji ir jāveikt, jāvirza uz priekšu produktu attīstības fāze, un praktiski nebūs iespējams visas prasības ievērot. Uh, Vēl viens svarīgs aspekts ir šeit tas, ka jūs redzat droši vien, ka mēs šeit uh, uh, vispirms piemērojam prasības jauniem tika, tipu apstiprinājumiem uh, attiecībā uz ABS un OBD, un tas atvieglotu ražotājiem un arī dalību valstīm šo tipu apstiprinājumu procedūru, jo dalību valsts arī ir izteikušās, ka šeit varētu rasties sarežģījumi apstiprināšanas procedūrā. Uh, Šeit tiek arī īpaši minēts, eh, minēta informācija par labošanu, tur ir dažādi tehniski aspekti, bet arī visādas prasības, ja priekšlikums paliks tāds kā tagad, uh, ir ļoti sarežģīti izpildāmas, jo ļoti daudz MVU strādā šajā jomā, un tāpēc mēs piedāvājam, lai šīs prasības RMI tiktu atliktas līdz 2017. gadam, tātad labošanas un uzturēšanas informācijas prasības, un dažas pat līdz 19. gadam. Tādējādi varētu sasniegt regulas mērķus, kurus mēs atbalstām, eh, tad uh, tiek racionalizētas eh, tīpa apstiprinājuma prasības un arī samazina izmaksas, kas šobrīd ir ļoti svarīgi. Un tādējādi mums arī būtu tāds labāk pārvaldāms eh, laika grafiks eh, pētniecības aktivitātēm, kuras īsteno uzņēmumi. Kā jau minēju, šāda situācija būtu ideālā tirgus situācijā, bet krīze ir būtiski ietekmējusi arī šo nozari. Un pēdējos divos gados mēs esam zaudējuši 25% tirgus, un līdz šim neesam redzējuši arī nekādas signālus, ka mē, šī nozara varētu atgūties. Un uh, krīze ir tiešām būtiski ietekmējuši šo uh, nozari, gan visus tajā iesaistītos piegādātājus un tā tālāk. Un tāpēc ir svarīgi uzsvērt tiešām šo sagatavošanās laiku šīs regulas ieviešanas kontekstā. Tas arī bija viss, ko gribēju teikt. Paldies! Paldies! Baset kungs, lūdzu. Thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Vispirmām kārtām vēlētos pateikties par to, ka esat uzaicinājuši mūsu organizāciju prezentēt um, mūsu sasniegums. Mēs esam, mēs esam remontu un apkopes organizācijas Eiropā pārstāvi, un mēs runājam arī par L kategorijas segmentu. Uh, Mūsu uzdevums ir nodrošināt konkurenci, adekvātu konkurenci un pieeju rezerves daļām pēc pārdošanas periodā. Es nerunāšu par skaitļiem un cīpariem, jo daudz kolēģi jau šeit ir minējuši statistiku. Es tikai vēlējos pateikt, ka runājot par pēcpārdošanas apkopu un pakalpojumiem, mēs runājam par apmēram 77 tūkstošiem konkrētu remontu darbnīcu, kurās to var nodrošināt. Mēs runājam par daudziem tūkstošiem strādājošo. Un e, pēc pārdošanas e, apkope ir apmēram 70% no visiem pārdotajiem transportlīdzekļiem. Tātad runājot par pēcpārdošanas etapu tajā darbojās vesela ķēde strādājošo, un mēs runājam, protams, par PVT. Transporta līdzekļiem, protams, ir transporta līdzekļu pārdevēji. Mēs runājam par daudz, par eh, daudz zīmolu instrumentiem, mēs runājam par dažādiem lieliem spēlētājiem, un visi viņi piedāvā konkrētajam uh, transporta līdzeklim pēc pārdošanas apkopi. Šeit es vēlētos mazliet parunāt par to, ko mēs saprotam runājot par remontu un apkopi moderniem motocikliem un PTV. Ko darbnīcā dara strādājošais, ja, viņš, ja pie viņa ierodās kāds ar divriteņu transporta līdzekļu, viņam tas ir jādiagnosticē, viņam ir jānosaka, kādas ir problēmas, kāda ir problēma, jādarbojas ekspertīzē, viņam ir jānosaka, vai ir nepieciešams kādu daļu aizvietot, ja jā, tad tā ir jāpiemēro konkrētajam transporta līdzeklim, un gala beigās remontdarbnīcai ir jāveic arī programma nodrošināšana, aktualizācija, ja ir nepieciešams pilnīgi pārprogrammēt transporta līdzekli, lai patērētājs varētu ar to tālāk doties ceļos. Visiem šiem etapiem ir nepieciešama pieeja tehniskajai informācijai, un mums ir jābalstās uz standartizētu tehnisko informāciju iebūvētās diagnostikas sistēmas ietvaros, un, protams, kā mēs balstamies uz uh, uz uh, daudz zīmolu instrumentiem. Mēs, protams, sadarbojamies ar remontu un apkopes darbnīcām, kuras apkalpo dažādu daudzīmolu piegādātājs. Runājot par remontu un apkopi, tad pēc pārdošanas etapā mēs runājam par uh, informāciju par daudzīmolu instrumentiem, apmācību un rezerves daļām. Jūs redzat, ka šeit mēs runājam par tehnisko informāciju, kura ir pieejama tikai un vienīgi no transporta līdzekļa ražotāja puses. Ja mēs runājam par remonta aktivitātēm vai par kādām konkrētām rezerves daļām, uh, Protams, ka arī rezervas daļu ražotājiem ir nepieciešama informācija, kā notiek rezervas daļu savietojamība. Mēs runājam par apmācības semināriem un, protams, mēs runājam arī par diagnostisko instrumentu ražošanu, kas ražotāja instrumentiem ļautu izvēlēties pareizo transporta līdzekli mēs runājam ne tikai par iebūvētās diagnostikas sistēmas savietojamību ar remonta piedāvātāja sistēmu, bet arī par citiem. Protams, ir jāņem vērā drošības apsvērumi, vides faktors, taču gala beigās šāda veida likumdošanai vajadzētu nodrošināt to, lai transporta līdzekļa vadīšanas drošība un vides kritēriji tiktu izpildīti jau no paša sākuma. Un runājot par remontu un pēcpārdošanas apkopas etapu, patiesībā mums vajadzētu nodrošināt Eiropas Savienības līmenī politikas ilgtspējību. Mēs runājam par Eiro 4 pasažieru transporta līdzekļu likumdošanu, mēs runājam arī par Eiro 6 transporta līdzekļiem. Šeit izskanēja T transporta līdzekļu klase, un, protams, ka mēs darbojamies visi šīs likumdošanas ietvaros. Tagad runājot par kalendāru un par atbilstību. Mēs uzskatām, ka 13. gads varētu būt adekvāts laika periods, līdz kurām varētu to visu izpildīt. Dažādu apsvērumu dēļ, galvenokārt tāpēc, ka šodien 90% no tirgus piedara lielajiem industriālajiem spēlētājiem, un šeit varat minēt tādus zīmolus kā Yamaha, Honda, Suzuki, Peugeot, BMW, W un tā tālāk. Es vēlētos uzsvērt, ka visi šie transporta līdzekļu ražotāji jau ir piemērojuši uh, principu, ka darbojās pēc pārdošanas servis. Tas nav nekas īpašs, bet, eh, protams, tas būtu jāpiemin. Jā, protams, krīze ir piemeklējusi arī pēc pārdo pārdošanas servisu Un, protams, tā smagi ir skārus arī MVU. Runājot par standartizācijas pasākumiem, un mans kolēģis to jau pieminēja, mēs šeit neprasam pilnīgu standartizāciju, un tas savā veidā varbūt būtu jāpaturprātā tālākām dienām. Un visbeidzot par tehniskajiem kritērijiem, tad brīdī, kad tips tiek um, certificēts, ir jābūt informācijai, un eh, ražotājam ir seši mēneši, lai atbildētu uz pēc pārdošanas aprūpas prasību. Visbeidzot, mēs uzskatām, ka teksts regulā ir eh, pozitīvi uztverams, jo tas ir zināmā mērā tāds pats kā brīdī, kad mēs diskutējām par eiro 6 raksturlielumiem. lielumiem Un, protams, ka tekstu varētu uzlabot tādā veidā, ka patreizējā teksta redakcijā tā pirmais lasējums komisijas sagatavotajā tekstā bija jau 2000. gadā, un pa desmit gadiem tiešām tehnoloģijas ir gājusi milz soļiem uz priekšu, arī tirgus ir attīstījies. Esam redzējuši gan smago, gan vieglo mašīnu sektorā milzīgu attīstību, un varbūt, ka komisijas tekstu vajadzētu arī mazliet paregulēt. Bet visbeidzot, noslēgumā vēlētos pateikt, ka Daudzīmolu instrumentu piegādātājiem vajadzētu atbilst adekvātam un kvalitatīvam servisam un akopēji. Un varbūt nevajadzētu gaidīt līdz 16. un 20. gadam, lai mēs saņemtu informāciju par šādu transportlīdzekļu remontu un apkopi. Es nedomāju, ka mums vajadzētu šeit runāt daudz konkrēti. You, you in... Paldies! Jūs ļoti labi iekļāvāties laikā, un es ceru, ka mēs jūs visi arī sapratām. Mums ir tieši atlicis laiks vienai jautājumu kārtai. Antonio Apello, arī Rīles kundze, vai jūs varat vēlties tagad uzdot jautājumus? Un Žona kungs arī droši vien, Laina kungs droši vien arī vēlas kaut ko komentēt. Tātad. 5 minūtes pirms beigām es došu jums vārdu, ja, jūs, ja jums nav iebildumu. Tad tagad mums ir iespēja uzdot jautājumus, un Vande Kampa kungam arī būs iespēja izdarīt kopsakuma beigās. Werners Langens, lūdzu, paldies! Es tiešām domāju, ka daži punkti te ir jāplūko rūpīgāk priekšlikumā jo iepriekšējā sesijā bija skaidrs, ka ne, runājot par robežu vērtībām, liela nozīme ir ilgtspējībai. Atrunā, atrunā Bernts Lange. Svarīgi ir ņemt vērā to, ka daudziem Eh, transporta līdzekļiem, nu, tie neizpilda standārtus jau nobraucot tikai nedaudzus kilometrus. Tas ir jautājums, kas mums ir jārisina un kā mēs varam šo ilgtspējību nodrošināt. Te liela loma ir OBD sistēmai un tirgus uzraudzības iespējām. Un es e, domāju, ka mums te vajadzētu vienkāršākus un skaidrākus noteikumus lai mēs varam kaut ko darīt ilgspējības labā šai ziņā. Un šajā kontekstā es domāju, ka mums vajadzētu arī padomāt par to, kāda loma šeit varētu būt atvēlama komitoloģijai. Jo Eiro 5 un Eiro 6 noteikumi mums jau ir un arī uh, attiecībā uz eh, smagajiem kravas auto mēs esam lielu lomu piešķīruši komitoloģijai, bet tas nav novedis pie vienotām procedūrām, pie vienotiem, vienotām metodēm vai robežvērtībām. Un domājot par to, kas notika iepriekš, jāņem vērā, ka parlamenta procedūras ietvaros ir jānodrošina vai var nodrošināt OBD, iebūvēto diagnostikas sistēmu ieviešanu, vienotus tehnoloģiskus standartus. Un trešais punkts, ko es gribētu pieminēt, manuprāt, šī prezentācija par piegādātājiem vai šiem pēcpārdošanas pasākumiem, tur ļoti labi redzams, ka tehniskās informācijas pieejamība ir izšķirošs aspekts, un te vajadzētu veikt, nu, pielāgojumus vai rūpīgāk iepazīties ar to, kādas ir tehniskās iespējas, jo tās mainās un attīstās, un ir jānodrošina, lai gan tehniski apdāvināti šoferi uh, varētu spētu salabot savus braucamos, gan arī uh, Eh, to varētu izdarīt mm, darbnīcās un vēl. Un par sagatavošanās laiku, vai te vajadzētu, vai te varētu panākt lielāku harmonizāciju, bet jātiek skaidrībā par, nu, prioritātēm vai galvenajiem punktiem, Un te varētu diskutēt par to, vai tavā priekšlikumā ir pareizā pieeja redzama. Ja es pareizi atceros, tad uh, Datu prezentācijas harmonizācija bija ļoti svarīgs jautājums, un jūs arī tur bijāt aktīvi iesaistīts, runājot par Eiro 5 un 6, par automašīnām, un arī Rūlas kundze tur bija iesaistīta. Mēs noteikti varētu izmantot jūsu pieredzi. Rūlas kundze, jūs gribējāt uzdot jautājumu. Es gribēju vēlreiz pārjautāt, jo es tiešām uzskatu, ka bija zināms pretrunas starp uh, otro uh, prezentāciju kārtu un trešo kārtu. Ja es pareizi sapratu, tad otrajā kārtā abi eksperti ļoti skaidri pateica, ka tehnika jau šobrīd pastāv, lai izpildītu augstākas prasības. Tā pastāv. Agrāk motocikli bija it kā sliktākā tehnoloģiskā stāvoklī nekā automašīnas, tagad uh, viņi ir panākuši automašīnas, un, ja es eh, pareizi sapratu ekspertus, kas izteicās otrajā kārtā, viņi eh, gribēja harmonizēt šos eh, termiņus, bet ne tos pārlikt. Uh, Uh, atlikt. Bet trešajā kārtā tika izteikts uh, vēl, izteikt vēlme atlikt. Un es gribētu tomēr teikt, ka inovācijas nevajadzētu atlikt. Tā nav pareizā atbild uz krīzi. Tieši ir jāiet uz priekšu ar inovācijām. Un gribētu atgādināt, ka debatas notiek ne tikai Eiropā, bet arī Indijā, Ķīnā un citās pasaules vietās kur motociklu radītais piesārņojums ir radījis daudz lielāks draudz nekā pie mums. Un tur eh, šeit tieši Eiropas ražotāju uh, vadošas pozīcijas inovācijās varētu viņus izvirzīt arī vadošās pozīcijās uh, visā pasaulē, un tāpēc es negribētu, lai tiktu atlikti šie termiņi. Tos varētu pārkārtot, bet neatlikt. Paldies, Repelkungs, lūdzu. E, niin, e, arvoisa puheenjohtaja. Paldies, godātais priekšsēdētāja kungs un godātie eksperti. Tā tad e, mēs runājam par tehnoloģiju, par e, dogmātiku, bet es pajautāšu par kaut ko citu. Es e, pajautāšu par pēdējo un iepriekšpēdējo ekspertu. Tātad, kā jums liekas, kādā veidā vajadzētu šo transportlīdzekļu sagatavošanu ārvalstīs un kādas ir reālas iespējas uzraudzīt no šīm valstīm importētos transportlīdzekļus un kā tas patiesībā ietekmē arī Eiropas ražotāju konkurētspēju un kā tas ietekmē arī pēcpārdošanas apkopi. Might... Tas ir rūpniecības politikas jautājums, bet nu tomēr mēs pie tā varētu vēl nonākt. Un es arī gribētu pāris punktus izteikt no savas perspektīvas kā ēnu referents. Atgriežoties pie pēdējām divām prezentācijām par uh, remontu un apkopi, man liekas, ka pas, Basetkungs runāja ļoti svarīgi, uzsver ļoti svarīgu punktu par uh, um, remontu un apkopas informāciju un pieeju tai, un gribēju pajautāt, kā jū, viņš domā, kā ražotāji varētu pārbaudīt, uh, ka uh, remontu darbnīcā ir pietiekami apmācīgi, apmācīti darbinieki, lai izmantot viņu piedāvāto informāciju. Un otrs jautājums par lokungam. Ja es jūs kā ražotājs apmierinu, uh, tad man ir šī informācija, instrumenti un apmācība, vai es tad varu saņemt jūsu uh, autorizētā uh, remontdarbnīcas titulu. Es gribētu uzklausīt jūsu atbildes un no tā varētu izdarīt secinājumus. Un otrs punkts, galvenokārt Pērlokungam, bet arī citi var atbildēt. Uh, Es eh, domāju, ka Langas kungs uzdeva ļoti svarīgu jautājumu un Rūlas kundzes eh, svarīgu jautājumu. Vai tiešām mums ir. Eh, vai mums tiešām ir vajadzīgs eiro 4, 5 un 6 tik īsā laika posmā, ņemot vērā Dukro kunga un Postēls kunga teikto? Uh, Daudzi uh, transporta līdzekļi jau pārsniedz Eiro 4 standartus jau tagad, un ja tas tā ir, tad tas eh, ietaupītu administratīvo laiku, ja mēs pateiktu komisijai, ka tas ir jāņem vērā. Un tā kā mums tagad ir vairāk laika, tad varbūt vajadzētu skatīt šo priekšlikumu aspektu. Man ir tikai viens jautājums. Nog één vraag te stellen aan meneer eh, Prieksadātāja kungs. Es eh, vēlētos uzdot arī jautājumu Dikro kungam, kaut arī tas jau šeit izskanēja. Tā tad kāda ir politika un eh, vai vajadzētu to atrunāt motocikliem? Tā tad patērētāji vienmēr vēlas drošību un arvien vairāk arī aizsargāt vidi. Arvien vairāk jaunieši Eiropā vēlas paši savu motociklu un arī varbūt uztaisīt paši, samontēt kopā paši savu motorolleru, bet kādā veidā mēs e, varam izvairīties no tās situācijas, kas šobrīd ir Francijā, kā mēs varētu nodrošināt šo te pārējais periodu. Es uh, e, redz, ka mums ir desmit minūtes, e, tad tūkiem mums ir jāatstāj. Un tagad došu vispirms vārdu Baseta kungam un Perlo kungam, katram divas minūtes, un pēc tam došu vārdu mūsu citiem viesiem, lai viņi uh, varētu atbildēt uz jautājumiem, ja viņi to vēlas. Tagad Baseta kungs, lūdzu. Thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšsādātāja kungs. Es, es dzirdēju daudz jautājumus, bet centīšos atbildēt uz pēc iespējas vairākiem. Viens no jautājumiem bija kāpēc nekļūt par autorizētā tīkla biedru. Šeit ir daudz aspekti, daudzi servisi negrib piedalīties šajās tīkla, šajā, šādos tīklos, un e, ir arī e, ražotāju izvēle šeit svarīgs aspekts. E, daudz no viņiem mums negrib daudz autorizētos servisus. Un vēl viens ar, ar, arguments šeit ir, ka mēs nerunājam tikai par remontiem. Uh, jo, kā jau es minēju, te ir vesela ķēdīte. Mēs runājām par uh, neatkarīgajiem rezervas daļu izplatītājiem, instrumentu ražotājiem, arī uh, uh, glābšanas dienestiem uz ceļa. Viņiem arī ir vajadzīga tehniskā informācija un um, rezervas daļas, un viņi nebūs uh, daļa no autorizētajā servisu tīkla. Kā tad ir ar šiem te operatoriem, kuriem ir kapacitāte organizēt apmācību. Kā mēs zinā, varam zināt, ka um, viņi to izmantos. Šeit ir civilā un kriminālā atbildība, uh, jebkurai uh, jebkuram servisam izmantot pēc iespējas vairāk no tā, kas viņiem ir pieejams, lai uh, pienācīgi remontētu automašīnas. Un es domāju, ka šeit arī ir zināms darbs darāms, apmācību ziņā, tas arī ir uh, tirzniecības asociāciju un grupu uh, ziņā skaidrot, izplatīt informāciju, lai būtu pienācīgi apkops un remonta servisi. Uh, Tagad mēs redzam, ka lietas mainās un tāpēc visiem ir jāpielāgojas. Mēs vēlamies turpināt strādāt šajā jomā, un tas arī ir viss. Paldies! Jā, tiešām divas minūtes jūs ievērojāt. Tagad par laukungs. Jā, tieši tāpat kā iepriekšējais runātais teica, ir daudz jautājumu, bet Rūlas kundzes jautājums par šķietamo pretrunu starp uh, šīm te uh, AECC un ACEM teikto, kā jau Basēt kungs skaidri teica, Bostovs kungs teica, ka šeit uh, tiešām ir būtisks atšķirības. Lai izpildītu prasības, tad uh, ražotājiem būs uh, jāpielāgojas uh, un tur ir būtisks tehnoloģisks izaicinājums. Mēs domājam, ka uh, e, pašpārējiem divratiem transporta līdzekļiem ir jākļūst tīrākiem, un šeit komisija arī nāk uh, klajā ar proaktīviem priekšlikumiem, ņemot vērā procesa aizkavēšanos Mums nav jāpārstrādā pilnībā um, produkti, mums ir jau daļais ieskats tajā, kādas būs prasības attiecībā uz vīdi un arī un drošību. Daudz šīs prasības vēl jākonkretizē uh, komitoloģijas procedūrām, tāpēc mums vajadzīgs šis sagatavošanās laiks. Uh, un uh, te šie tiek jau noteikts 25% samazinājums emisijām, un mēs vēlamies tā pakāpeniski ieviest šo, šo standārtus, ņemot vērā arī krīzes situāciju, kur iepriekš minēju. Un tagad pārējot pie ABS izmaksām. Šo jautājumu uzdev priekšsādātājs. Tas ir ļoti svarīgs jautājums. Uh, parlamentā klīst informācija, ka patērētāja izmaksas varētu būt zem, simtiem, zem 100 eiro. Mēs gribētu, ka tas tā ir, bet es gribētu teikt, ka ražotājam vien um, šīs te tehnoloģiskās izmaksas jau tagad ir 250 iz, eiro. Uh, Plus tam ir vajadzīga vēl programmatūra un sistēma ir jāpielāgo tam visam un ņemot vērā šo dažādo modeļu klāstu, kur minēju jau prezentācijā, šī te pielāgošana, jeb kalibrēšana ir daudz sarežģītāka nekā automašīnām. Tur ir jāveic uh, plašs pieregulēšanas darbs un šis tiešām ir uh, aktuāls jautājums. Iepriekš tika minēts arī tas, ka uh, iekļūšana tirgū uh, ir diezgan uh, grūta zemā līmenī un jau tagad ir apmēram puse uh, transporta līdzekļu pieejami ar uh, ABS un tie ir 30, 35% no pārdotiem transporta līdzekļiem. Tātad apjomietaupījumi jau varētu būt sasniegtie, kas ir iespējami. Uh, Tātad patērētāja izmaksas 100 eiro, tā nav ticama informācija, tas noteikti ir dārgāk. Runājot par uh, remontu un apkopas informāciju, es izteicos pārāk ilgi, nu labi, tad pie tā arī paliksim. Bit, Any... Tā tad, vai vēl kāds vēlētos izteikties? Tā, jā, pavisam īsi jāsaka, Bostels kungs, es piekrītu tā saucamajai rādītāju pastāvībai, un tomēr, tāpēc, ka man bija ierobežots uzstāšanās laiks, es izņēmu vairākas slīdītas no savas uzstāšanās, bet ir jau publiskot informācija par remontu un apkopi un par sistēmu rādītāju pastāvību. Tātad lielākā daļa sistēmu ir pastāvīgs. To es vēlētos uzsvērt, un varbūt tas ir saistīts arī ar aizvietojamajiem komponentiem un rezerves daļām, un tiem visiem ir rādītāji pastāvīgi pierādīti. Yes, I, I, I very... Es gribu Runājot par mopēdu pieregulēšanu, tad mopēdi ir veido gandrīz pusi no šiem transporta līdzekļiem, un uh, šī pārregulēšana vai tūnings uh, palielina gan izmešus, gan ir arī daudz lielāks troksnis un iespējams, ka šeit tiešām vajadzētu iesaistīt vairāk policiju, bet tas bieži tā nenotiek. Un liela daļa šo pārveidoto mopēdu tie bija 50 līdz 60 procenti, piemēram, 2007. gadā, un ir daudz veidu, kā uh, sarežģīt šo tjūnēšanu vai uzlabošanu pēdiņās. Mēs redzējām arī AECC uh, uh, attēlos, ka elektroniskā iešprice ļauj uzlabot um, rādītājus un arī ir tādi motoru veidi, nu, ko ir vieglāk uh, uzlabot vai pie, pēdiņās pielāgot nekā citi. Paldies! Es gribētu teikt lielu paldies visiem ekspertiem. Es domāju, ka Katrs, kas uzklausīja jūs, noteikti iepazīsies rūpīgāk arī ar jūsu sniegto informāciju. Uh, un tagad došu vārdu Filipam Žoēnam, kurš kuram tagad būs iespēja um, mazliet pastāstīt par to, ko komisija domā šajā sektorā. Filip Žāns, lūdzu. Thank you, President. We have been coming the... Uh, to... Paldies. Mēs šodien ieradāmies, lai klausītos, ļoti daudz ko jaunu uzzinājām. Un uh, tas mums noderēs arī turpmākajās diskusijās. Četri punkti atbildot uz četriem jautājumiem. ABS izmaksas, emisijas, uh, drošība un laika grafiks. ABS izmaksas, protams, ir eh, rada pamatotas raizes. Raugoties uz ietekmes novērtējumu, nu, mēs redzam, mums nav bijis iespējams noteikt ABS izmaksas visiem produktu veidiem. Mēs esam izdarījuši aplēses, vidējos rādītājus aprēķinājuši, bet informācija, kāda mums ir, liecina par to, ka 3 pret 1 ir proporcija uh, starp izmaksām un ieguvumu. Tātad tas nozīmē, ka uh, tomēr lielam skaitam produktu vajadzētu šo ABS ieviest. Otrais - drošība un uzvedība uz ceļiem. Mēs, protams, saprotam, ka lielu lomu visā šajā problemātikā spēlē uh, braucēju izturēšanās uz ceļa. Bet uh, pasākums, ko mēs gribam ieviest, to mērķis ir izvairīties no um, nelaimes ne gadījumiem, ievēršot ABS. Nākamais par emisijām. Šeit ir varbūt pārsteigums, bet sīko uh, daļiņu izmeši šiem transporta līdzekļiem ir ārkārtīgi lieli. Tas ir pārsteidzoši. Un labākais, ko mēs varam darīt, ir paņemt problēmu pie saknes. Tas ir tur, kur rodas šie ogļūdeņražu izmeši. Un ceturtais kalendārais grafiks vai laika plāns. Te ir divi elementi. Pirmais tiešām ir tā, ka pašlaik diskusija notiek padomes darba grupā un diskusijas prasa laiku. Mēs darām visu, kas ir mūsu spēkos lai šīs debates notiek tādā lietišķā gaisotnē, un, protams, arī parlaments tiks informēts par to, ko vēlas dalība valstis. Un nākamais ir laika plāns komitoloģijai. Mēs saprotam, ka nu, nu, laiku pa laikam mums ir vajadzīgi konkrēti termiņi, bet jums jāsaprot, ka komisijas dienesti spēj ievērot noteiktus laika grafikus un izpildīt ieceras noteiktajā laikā. Paldies! Well, Paldies! Paldies, ka jūs bijāt šodien mūsu vidū. Un es varbūt gribētu pateikt, ka runājot par komitoloģiju, es domāju, ka šajā ziņā Tas nozīmē, ka sektoros, kur regulējums netiek dalīts sektoros vai kur nebūs vajadzīga pielāgošana nākotnē, tad mēs izmantojam ekspertus un mums kā parlamentam līdz tagad būs iespējas eh, kontrolēt, vai nekādas politiskās intereses neatspoguļojas likumdošanas priekšlikumos. Un tagad došu vārdu vēl Vande Kampakungam izdarīt īsu kopsavilkumu un paldies par šo lielisku uzklausīšanu. Uh, Mr. Chairman, thank you very much. At 7 o'clock I have. Priekšsēdētāji kungs, pulksten septiņos es esmu uzaicināts asem pusdienās un tur ir apmēram 30 minūšu gājiens ar kājām no, no 4. stāva uz 1. stāvu, tāpēc man ir nepieciešams motorolers. Varbūt tiešām beigsim bez pāris minūtēm, jo uzklausīšana bija noteikti interesanta, bez sarkasma. Vispirms vēlētos pateikties, no sirds pateikties manam kolēģim, manam asistentam un arī sekretariāta pārstāvim, jo ja mēs tiešām kaut ko tādu pieņemsim, tad visi motociklu ražotāji būs zaudējuši tirgus daļu turpmākos 20 gadus, un būtiskākais, par ko mēs runājām, patiesībā bija pieminēts jau manos ievadvārdos. Turpināsim strādāt tajā pašā garā, un pēc pāris nedēļām mēs būsim sagatavojuši mūsu komitejas ziņojumu, un tad atkal godātie eksperti varat ierasties šeit ar komentāriem, priekšlikumiem un idejām. Varbūt viens jautājums, kas vēl nav atbildēts, to uzdeva Bernds Lange. Ko mums vajadzētu atcerēties, dodoties uz komitoloģiju? Tas ir samērā tehniski politiķiem kā man, ko mēs šeit mēģinam pieņemt Es domāju, ka to vajadzētu atstāt komitoloģijas ziņā. Mums vajadzētu kā politiķiem runāt par regulējumu būtiskākajām skrūvītēm, taču nākamajā nedēļā mums vajadzētu runāt par to, ko mēs varam lemt kā politiķi un kas būtu jāatstāja komitoloģijas procesa pārziņā. Paldies! Well, thank you very much indeed. Uh... Paldies! Paldies visiem, kur piedalījās šajā uzklausīšanā. Paldies visiem, kur vēl joprojām mūs skatās tiešsaistes režīmā. Esmu pārliecināts, ka mums būs iespēja vēl turpmāk, ja jūs mēnešos strādāt pie šiem jautājumiem. Sirsnīgs paldies komitejas deputātiem. Tiekamies 9. aprīlī, pulkstens trijos pēcpusdienā. Tā ir mūsu nākamā komitejas sēde. Paldies!